Sēdes protokols tiks izdalīts parlamentam, lai tas tiktu apstiprināts nākošā sanāksmes sākumā. Ja bez iebildumiem līdz ar to, tad šīs trīs rezolūcijas ir pieņemts. Paldies! Un viss tiks atspoguļots arī protokolos. Sesija tiek